Okay, those colleagues who are here, just to make the... Kolēģi, tiem, kas ir ieradušies, gribēju tikai atgādināt, ka darbu vajadzēja sākt pulksten trijos, tad nu gribētu uzreiz arī ķerties pie darba. Ja kāds nav ieradies, nu, tiemžēl tā. Darba kārtības projekts. Vai var uzskatīt to par pieņemtu? Turklāt gribētu sveikt mūsu vidū apmeklētāju grupu no Tbilisī, Gruzijā. Viņi ir ievadušies pēc, ieradušies pēc Hercuga kunga aicinājuma. Tad, nu, runāsim uzmanīgi. Sveiciens mūsu draugiem no Gruzijas transporta komitejā Eiropas parlamentā. Es jau norādīju sekretariātam, ka pēdējā Eirovīzijas konkursā Gruzijas dziesma Waterfall bija tā labākā, tā skaistākā. Bet, nu, saprotu, ka varbūt ne visi pilnībā to novērtē, novērtē mūzikas skaistumu. Tādēļ, atgriežoties Gruzijā, jūs varat norādīt, ka transporta komitejas priekšsādātājs uzskatīja, ka jūsu dziesma ir bijusi tā labākā šī gada Eirovīzijā. Maikl, jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitorings, paziņošana un verifikācija un grozījumu izdarīšana regulā. Maikls Krāmers, lūdzu. Paldies. Jā, es. Uh... Es kiek jetzt nicht. <laughs> also, äh, die Schifffahrt ist der einzige Sektor. Kuģniecība ir vienīgais sektors, kur CO2 līdz šim nav ticis risināta. Un äh, sa saskaņā ar IMO kuģi emisijas eh, arvien vairāk pieņemas, jo nekas nemainīsies. 2020. Eh, gadā būs 6% no visas CO2 izmešiem pasaulē. Tas kaitē ne tikai klimatam, bet arī veselībai, jo saskaņā ar pētījumu apmēram 50 tūkstoši eh, pārāk nāves gadījumu ir tādēļ, ka ir bijis gaisa piesārņojums ar kuģiem. Starptautiskā jūras organizācija daudz runā, bet nepietiekami daudz dara ir obligāti enerģijas efektivitātes eh, indeksi, bet tie ir nesaistoši noteikti, noteiktiem kuģu tipiem un arī nesaistoši eh, vadības plāni. Komisija atzīst, ka šie pasākumi nav pietiekami. Un eh, Baltijā grāmatā noteiktais mērķis 40% samazinājums un iespējams 50% salīdzinājumā 2005. gadu. 2050. gadā ir jāsasniedz Atcerēsimies groša ziņojumu, par to ļoti ilgi diskutējām. Viņš atsevišķiem kategorijām izvirzīja mērķu orientācijas, un liela vairākums šis ziņojums tika pieņemts, bet komisija tagad ir ļoti vairāk atpalikusi nekā parlaments ar savām prasībām, un komisija nerespektē uh, saistības, kas, eh, ko izvirzījusi padomu un parlaments 2009. gadā aicinājām eh, komisiju izveidot sistēmu līdz 2030. gadam eh, CO2 certifikātiem, un ja līdz 2011. gadam nav nekādu starptautisku vienošanās, tātad mērķi nosprostie bija ļoti augsti, bet uh, viņi atmazot bija tik ša ļoti šokēti par emisiju tirniecību aviācijā, ka tā viņi vairs neko nedara. Darbs pie atzinuma bija sarežģīts, jo nostājas ļoti ir atšķirīgas un nav izdevies eh, noformulēt grozījumu priekšlikums tādēļ, ka viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Bet svarīgi būtu, un tur mēs esam samērā vienoti, ka mums vajadzētu pieņemt to, ko ir pieņemusi jau viduskomiteja. Proti, konsekventi vajadzētu uh, apkopot uh, noteiktas kategorijas uh, kuģus ar noteiktu tonāžu. Uh, Un uh, arī, kas attiecībā uz citiem uh, likumdošanām, tas būs arī par sēra emisijām. Un nu, abi divi šie punkti ir ļoti svarīgi, un tad kā referents es lūgtu atbalstīt to, lai mums tas izdotos, lai mēs neatpaliktu no vidas komitejas. Referents tur vidas komitejā no Grieķijas un no liberāļiem atbalsta šo pozīciju. Daži no mums par to ir pārsteigti, tādēļ es to īpaši gribētu pateikt. Arī jautāts viņš palika pie šī viedokļa. Parasti tiek teikts, Eiropas Savienība ir viena pati, un uh, CO2 emisijas uh, aviācijā vislielākais pretinieks esot ASV, bet uh, Sabiedriskā jūras organizācijā ASV pati iesaka 400 bruto, ar bruto um, tilpumu Tātad, ja mēs negribam būt vairs litā par ASV, tad mēs nedrīkstam to pieļaut. Nedrīkst aizmirst ar ekonomisko labumu. Tas arī ļoti liels. Nav runa tikai par ekoloģiju, bet arī par ekonomiju. Komisijas eh, pārskatā tas ir viss ļoti labi aprakstīts. Ja mēs rasošajām tehnoloģijām un uh, ar ekonomiskajiem pasākumiem CO2 emisijas saskaņā ar SJO e par 75% varēs samazināt un samazinot uh, ātrumu par 10% un uh, kravas transportā uh, šīm ātrumam nav uh, liela loma, tur ir ticamība daudz lielāka loma. Un uh, Vai viņi ir 20 stundas brauc vai 24 stundas, tam nav nekāda milzīga nozīme, bet ar, ar ātrumu samazinājumu varētu 10% samazinot ātrumu, varētu enerģijas, nepieciešama enerģija samazināt par 19%. Un kad izmaksas tam visam bija ļoti lielas, tad viņi paši to darīja, lai taupītu naudu, bet to jau nedēļ tikai naudas dēļ, bet arī klimata dēļ. Kopsavilkums mēs šo svarīgo emisiju savāc vienkārši nevaram ignorēt. Kuģniecībā ir jāsniedz savus iegūdījumus, lai varētu būt godīga konkurence starp uzņēmumiem Es ceru, ka būs ļoti skaidrs signāls, ka e, būtiskais punkts mēs atbalstīsim vidas komiteju. Paldies par sadarbību. Thank you, Michael. Go. Paldies. Ēnu referentiem vārds. Savāma kungs no ETP lūdzu. Thank you, Brian. Paldies, Brian. Ko varu teikt? ETP nostāja būtu pirmkārt atbalstīt komisijas priekšlikumu. Mūsuprāt, šeit ir jāizvēlas holistiska un visaptaroša pieeja, kas, manuprāt, nozīmē to, ka mums ir arī jāņem vērā tas, ko varam paveikt nosakot šādus termiņus kā 400 tonnas. Vai tādējādi mēs sasniedzam papildus birokrātisko slogu, izmaksas, bet kāda ir tā reālā vērtība vides ieguvuma jomā pretstatā citiem negatīviem rezultātiem. Mums jāņem vērā arī kuģniecības uzņēmumi. Mums jāņem vērā tas, ka Viņiem ir nepieciešams kaut kāds iespējas, lai nodrošinātu konkurētspēju un to saglabātu. Tādēļ, mūsuprāt, komisijas priekšlikums ir pieticīgs, jā, jāatzīst, bet tas ir visai pieticīgs. Tomēr gribētu teikt, ka tas ir arī realistisks. Komisijai bija savi iemesli saglabāt šo limitu 400 tonnas jo tie pārstāv 55%. Tātad šie kuģi pārstāv aptuveni 90% vai nedaudz vairāk no visām emisijām. Tādēļ ir iemesls saglabāt šo tonnāžas termiņu, jo ja mēs kaut kādā ziņā to samazinātu, pat nedaudz, tas palielinātu administratīvās izmaksas, birokrātsko slogu, bet 400, manuprāt, Tā ir tāda godīga pieeja. Mums, mūsuprāt, ir nepieciešama arī realistiska laika termiņa, un starptautiskai jūrniecības organizācijai vajadzētu piedalīties šajā procesā. Kas attiecas uz aptvērumu, arī būtisks elements. Arī šeit, tā kā CO2 emisijas ir 90% no visām kopējām emisijām, šeit mums vajadzētu runāt tikai par CO2. Nu, es tiešām nezinu, vai ir panākts kompromiss par 400 tonnām, bet, nu, ja mēs šeit runājam par vairākiem tūkstošiem tonnu nekā 5000 tonnu. Paldies. Thank you. Next for the... Paldies. Fleckensteina. Kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, arī mēs eh, sakām paldies eh, referentam par viņu paveikto darbu, kaut arī dažos punktos nepiekrītam viņam. Ļoti svarīgi, ka kutniecības sniegt savu ieguldījumu, bet ir svarīgi arī kā nu, mācīties no aviācijas eh, jomas un neizdarīt to pašu kļūdu tagad arī kuģniecībā. Tā kā uzraudzība notiek arī ārpus Eiropas Savienības teritorijas un arī ar trešo valstu karogu kuģiem, tad vajadzētu nodrošināt, lai trešās valstis neiesniegtu pārbaudas iebildi un lai tas viss eh, gūtu starptautisku atbalstu. Eiropas sistēma ir ļoti labs solis, lai diskusiju izvirzītu globālu līmenī un tur eh, attīstītu šādu sistēmu, kad globāla vienošanās eh, tiks eh, panākta, komisija vajadzētu pārbaudīt regulas saskaņotību, nodrošināt regulas saskaņotību ar eh, starptautiskiem līgumiem. Konkrēti par darbības jomām, kas attiecas uz kuģa lielumu, mēs piekrītam referentam un būtu gatavi uz kompromisu kopumā un arī mazāks kuģis tur iekļaut no 400 tonām, kas attiecas uz darbības jomu un uz kaitīgajām vielām. Līdz šim komisija paredzēja to ierobežot uz CO2. Tam mēs piekrītam. Līdz šim un pašreizajā laika brīdī. Jo mēs prasīsim, lai komisija Eiropas parlamentam uh, katrus divus gadus eh, sniegt ziņojumu par tehnisko progresu un par iespējamību iekļaut arī citas skaitīgās vielas. CO2 līdz 98%. Tas ir viss siltumnīcas gāzes no kuģniecības. Un starptautiskās jūras organizācijas eh, pētījums saka, ka CO2 ir svarīgā, vissvarīgākā eh, degviela kuģniecībā un potenciālais labums citām degvielām būtu ļoti mazs un arī citu gāzu daudzums eh, būtu arī mazāks, ja ņem vērā gaisa sasilšanu. Komisija konstatē, ka citas eh, gāzes netiks iesaistītas un vajadzētu iebūvēt tādus mēraparātus, kuri uh, nevajadzētu iebūt tās mēraparāts, kur nav pietiekami uzticami un pārāk dārgi, jo tas nav viss pamatoti. Ja tas tā būs, tad es ik pa diviem gadiem gribētu dzirdēt, vai attīstībā kaut kas ir mainījies, lai tad būtu vērts iesaistīt arī citas puses. Šīs trīs mērķu metodas, kas tiek ieteiktas, mūsuprāt, ir jāievēro. Bet pēc diviem pārskat ziņojumu posmiem komisija vajadzētu ieteikt, vai tos varētu samazināt uz divi. Un spēkā stāšanās tam vajadzētu būt pēc iespējas ātrāk, un termiņiem vajadzētu būt pēc iespējas īsākiem, lai visi savāktie dati sniegt iekūdījumu emisiju samazināšanā. Tas īsumā ir mūsu atzinums. Paldies! Paldies!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 Vai tehniskās kļūmes novērsts? Visi var lūdzu. Katigen. Vēlreiz lūdzu sāciet. Jā, aitäh, härra juhataja, veel kord ja head kolleegid ja. ja priekšsēdētāja cienījamie kolēģi. Paldies referentiem. Tas nav vienkārši jautājums un nav vienkārši risinājumi. Kas attiec uz saturu, komisijas priekšlikums eh, nebija tas, kuru mēs gaidījām. Mērķi nebija pietiekami galvenokārt tādēļ, jo šeit patiešām ir tikai runa par CO2 emisijām, un nav nekāda tāda patiesa samazinājuma priekšlikuma. Otrakārt, laika plāns. Tas ir pārāk ilgi. Un treškārt, šeit runa ne tikai par CO2. Visas slāpekļu vielas un visas pārējās vielas šeit vispār nav pieminētas. Referents šeit uh, eh, izvirsa patiešām ļoti saprātīgs priekšlikumus, bet mēs uzskatām, ka laika grafikam ir jābūt īsākam un vajadzētu šeit iekļaut visas emisijas. Un šeit ir svarīgi lai būtu arī sēra oksīdi iekļauti. Un mēs vēlamies, lai komisija izstrādā konkrētu samazinājumu priekšlikumus, cik precīzi tam to ir jālem komisijai. Un tieši tādēļ mēs eh, nevaram atbalstīt eh, referenta šos priekšlikumus, kas attiec uz kuģu lielumu. Arī šeit mēs atbalstām eh, referentu un vidas komiteju. Mēs uzskatām, ka skaitlis 400 ir ļoti svarīgs. Tieši tāpat kā starptautiskā jūras organizācija to ir paredzējusi. Mēs piekritam komisijai, ka mums uh, ir uh, jāpiemēro četras dažādas metodas. Tādējādi neradīsies rederējiem papildus izmaksas. Paldies, tik tā no mūsu podskās grupas. Thank you very much. Next. Paldies. Man dālena kungs, ECR grupa, lūdzu. Voorzitter, bedankt. Uh, wat ons betreft. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs vēlētos, cik vien iespējams, nemainīt komisijas priekšlikumu. Tas mums tīri labi apmierina. Referents diemžēl iet uz priekšu, attīst šo priekšlikumu tādā virzienā, kas mums nav īsti atbalstāms. Manuprāt, degvielas kvalitātes neuzlabošana vai nu, tātad šeit zinām ierobežojumu noteikšana ir piemērots risinājums, tam to mēs varētu atbalstīt, bet visā citādi jāsaka nedaudz mums uh, nav pieņemama referenta pieņemama tātad izvēlētā nostāja un atbalstām komisiju. Paldies! Neredzu, ka vēl kāds gribētu izteikties, tad došu vārdu komisijai. Baldrama kundze no klimata pārmaiņu ģenerāla direktorāta lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem deputātiem, kas izteicās. Kopumā šķiet, ka nu jau būsim nonākuši tādā laika brīdī, kad galvenie diskusiju komponenti ir jau izkristalizējušies, tad nu mēģināšu sniegt jums ieskatu mūsu nostājā attiecībā uz šo priekšlikumu, kas attiec uz aptvērumu. Tad vienmēr esam uzskatījuši, ka koncentrēšanās uz CO2 kā primāro piesārņotāju šobrīd ir laba ideja, jo ir zināmi tehniski sarežģījumi, zināmas problēmas, kas ir, vēl ir saistīts ar slāpekļu oksīdu monitoringu. Un šāda veida piesārņotāju vielu iekļaušana šobrīd aizkavētu un sarežģītu šī tiesība akti īstenošanu. Negribu gan teikt, ka citu piesārņotāju monitorings nebūtu svarīgs, nē. Mēs, protams, pozitīvi raugāmies uz to, ka uh, savā pieejā varētu iekļaut arī tātad citu, citus piesārņotājus, ja tas ir nepieciešams un iespējams. Tālāk, uh, klimata saistītu datu monitoringu ziņošanu un verifikāciju attiecībā uz globālu līgumu panākšanu. Šeit mūsu nostāja ir tāda, ka globālais process un globālais progress starptautiskās jūrniecības organizācijas kontekstā. Tas ir tas galvenais stūrakmens, un mums jāsniedz pienesums šim procesam, tā lai papildinātu jau esošās diskusijas un lai paplašinātu globālu pasākumu, globālu režīmu īstenošanu. Un tieši tādēļ esam nākuši klajā ar šo priekšlikumu, kura mērķis ir nodrošināt konsekvenci jau esošajām diskusijām, kur ASV, Kanāda, Japāna, Norvēģija, un vairākas citas lielās kuģniecības valsts ir apvienojušās, lai diskutētu par operatīvo darbību simetriju, lai nodrošinātu vienošanos un panāktu progresu. Un tieši šī iemesla dēļ vienmēr esam aicinājuši iekļūt efektivitātes datus mūsu prieklikuma aptvērumā jo, ierobežojot mūsu priekšlikumu attiecinot to tikai uz CO2 emisiju monitoringu, tas tiešām apdraudētu Eiropas Savienības um, spēju virzīt uz priekšu IMO diskusijas, jo diskusijas tur notiek par enerģijas efektivitāti. Tālāk. Uh, publiskā informācija, monitoringa ziņošanas, verifikācijas dati uz kuģa. Uh, Mūsuprāt, šim MZV režīmam ir jādarbojas kā atsevišķam, neatkarīgam politikas pasākumumam. Ja mēs ne, ne, neļausim piekļuvi, neinformēsim ne patērētāju, ne uzņēmumu, pienācīgi sniedzot šo informāciju, tādā gadījumā mēs tiešām padarīsim vājāku šo mūsu politikas mērķi, kas galu galā ir stimulēt rīcību, lai uh, nodrošinātu tādu izmaksu ziņā efektīvas investīcijas un alternatīvas kuģniecības nozarē ir pieejamas. Kas attiecas uz ierobežojumu izmantot divas monitoringa metodikas, mēs esam mēģinājuši samazināt administratīvo slogu kuģniecības nozarē pieļaujot elastību monitoringa metodikā. Tādējādi mēs samazinām izmaksas, nevajadzēs iegādāties jaunu aprīkojumu, mēs uh, Tātad balstīsimies uz jau spēkā esošo praksi. Vēl kāda lieta - slieksnis. Vai būs 5000 vai 400 tonnas? Šeit ir jāizdara politiska izvēle. Mēs esam savā priekšlikumā runājuši par 5000 gigatonu slieksni, saka komisija, un mēs uzskatām, ka 5000 tonnas varētu aizstāvēt kā tādu starptautiski pieņemamu slieksni, kas aptvert lielāko daļu arī emisiju. Pretstatā, tātad ņemot vērā tā radītās administratīvās izmaksas. Kas attiec uz īstenošanas termiņiem, tad neredzam īsti realistisku iespēju saīsināt šo termiņu. Tiesība akts tiks īstenots ar īstenošanas aktu palīdzību, mums vēl aizvien ir jāatrisina vairākas tehniska rakstura normas MZV kontekstā, tādēļ aicināšu jūs šeit uh, izvēlēties tomēr realistisku pieeju. Un nobeigumā vēl pavisam īsi par vēlāk posmā, tātad pāriet uz šādu nodevu iekasēšanas schēmu par emisijām. Pirmoreiz, kad izteicāmies par šo jautājumu, mēs norādījām, ka deleģēto un īstenošanas aktu izmantošana, kas ir piedāvāta MZV priekšlikumā, tam ir jāatbilst atbilstošajām normām Lisabonas līgumā. Un deleģētos aktus var paredzēt tajās jomās, kur ir nepieciešams papildināt vai grozīt nebūtiskos priekšlikuma elementus. Daudzi uzskatīs, ka pārējot no MZV uz šādu nodevu iekasēšanas schēmu, to varētu uzskatīt par būtisko elementu. Bet, nu, šobrīd tālāk nekomentēšu. Paldies! Thank you, Michael. Ja, ich bedanke mich zunächst mal auch für die Zusammenarbeit und auch für die. Paldies par sadarbību un uh, jūsu komentāriem. Uh, Uz dažiem es īsti gribu atbildēt. Vispirms vidas komiteja vēl nav balsojusi, bet tur iezīmējusi nostājas, kuras es pirms tam jau aprakstīju. Komisija ir mērena, bet reāla. Tas vienmēr tiek teikts. Un ja mums būtu tikai reāls vērties, piemēram, automobīļu ražošanā pēdējos 20 gados, ja mēs tās būtu izmantojuši, vai par kurām mēs domājam, ka tās, esam, ka tās ir reālas, tad mums šodien būtu divreiz tik daudz emisijas. Tā kā tur īstenībā jārīkos daudz drosmīgāk. Un es gribētu atgādināt arī to, ka mums ir ļoti tāds stingras robežvērtības eh, pie Baltijas jūras, Zemē jūras un uh, eh, kanāls starp abām šīm jūrām. Mēs zinām arī, ka par ostām vidusjūrā, bet mēs jau negribam to visu atcelt, bet mēs gribam godīgu konkurentspēju un visiem jābūt vienotām tiesībām un to nedrīkst pārkāpt, jo tad var eh, kāds doties uz Eiropas Savienības tiesu un tur būs eh, visam savādāks lēmums. Tā kā ir jābūt godīgā konkurencē un realitātē. Par darbības jomu var vēl runāt, bet eh, cik daudz tad jūs vēlētos, ja mēs gribētu šādu lielu kompromisu, ja jūs sakāt, uh, 4900 un mēs sakām 400, 410 pret 500, eh, jā, to jau varētu saskaņot. Tas būtu iespējams. Flekarštēna kungs, paldies par atbalstu, par lielumu. Gribētu tikai teikt, ka jums ir taisnība ar CO2 emisiju, kas attiec uz klimata pārmaiņām, bet veselības apdraudējums cilvēkiem tur tas nav tā. Tur nevar teikt eh, NOx un COx, tam nav nekāda nozīme uh, slimībām un uh, agrīniem nāvas gadījumiem. Nu, tas tā nav. Tādēļ jau arī Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā ir, par, ir uh, samazinājums. Varbūt, ka jūs varat. Uh, to vairs padomas 98%, tas ļoti labs arguments par 2%, no ko satraukties, ja tas visur tā būtu, bet tas tā nav. Savisēr kundze, paldies par atbalstu un par laika plānu. Esmu atvērts šajā jautājumā, to var arī īsāku veidot. Mēs eh, grozījumu jau esam iesnieguši, un ja jūs par to balsosiet, eh, tad priecāšos, ja būs vairākums, tad vēl vairāk priecāšos jā, ko iekļaut un ko nē, eh, SOX iekļaut, tas būtu arī ļoti labi, samazinājuma mērķis, jā, tas ļoti labi, 400 atbalstīt, jā, tas arī ir svarīgi. Vēlreiz, sirdnieks, paldies! Thank you, Michael. Just to Paldies, Michael. Atgādinu, ka balsojums būs rīt vīdes komitejā 30. janvārī. Un pāriem pie nākamā jautājuma proti eh, atzinums par eh, kompleksiem ceļojumiem. Liberatskī kungs ir referents, bet Grots aizstāja viņu šodien un došu viņam vārdu. Eh, Sākšu tagad runāt poliski. Nē, tas bija joks. Vispirms Liberatska kunga vārdā es vēlētos pateikties ēnu referentiem par lielisko sadarbību līdz šim. Referents ir pārliecināts, ka visi kompromisi tiks atbalstīti komitejā. Kopumā iesniegti 59 grozījumi un ir izveidoti 9 kompromisa grozījumi. Patarētājiem īpaši nepieciešama aizsardzība tad, kad viņi ceļo, un tieši šī iemesla dēļ tika pieņemta iepriekšējā kompleksā ceļojuma direktīva, e, taču kopš tā laika tirgus ir ievērojami mainījies. Patērētāji ļoti bieži nezina, kādu aizsardzību var sagaidīt attiecīgajā situācijā un ir acīm redzēts, redzams, ka likumdošanai ir jābūt pieskaņotai jaunajiem tirzniecības modeļiem, e, kas vēl neeksistē, ka tik pieņemta esošā direktīva. Un tāpēc transporta komitejas referenta mērķi e, cenšas, e, divi galvenie mērķi ir sekojoši. Vispirms ir jānodrošina, lai patērētāji baudītu augsta līmeņa aizsardzību, tad, kad uh, pērk eh, kombinētu pakalpojumu, kurā ir ietver ceļojumu pakalpojumu, un tāpat laikā ir nepieciešami eh, nodrošināt arī eh, vienotus spēles noteikumus tirgus dalībniekiem, samazinot pārobežu tirgus barjeras un nodrošinot atbilstību tirdzniecības noteikumiem. Runājot par darbības jomu, tad uh, Referentam ir priekšlikums saglabāt komisijas priekšlikumu ar nelieliem uh, pielāgojumiem. Eh, mainīt kompleksu pakalpojumu eh, definīciju sārakstu, atstāt, iekļaut klika definīciju un attiecībā uz minimālo min pieju un harmonizāciju referents ir vienojies par mērtiecīgu harmonizācijas pieeju, kas ļauj eh, dalību valstīm baudīt noteikti subsidiaritāti. No otras puses var jau pra, m, mm, iebilst, ka m, mm, aptvērums nav pietiekami plašs, jo kompleksie ceļojumi ir, eh, to tirdzniecība ir ievērojami paplašinājusies un uh, turisma tirgus ir ievērojami mainījies. Ir uh, mainījušās arī un attīstījušās attieksmes un tirdzniecības modeļi. Piemēram, neatkarīgi līgumi par vienu ceļojumu pakalpojumu eh, ir ar nolūku eh, izslēgt no šīs direktīvas. Ir ziņots par vairākiem gadījumiem, kad klientiem par sliktu šādi te atsevišķi pakalpojumi tiek sniegti caur vidutāju. Un tieši tādēļ mūsu referents piedāvā, lai tie aģenti, kas pārdod šos atsevišķos pakalpojumus, atbild noteiktām, noteiktam prasību minimumam saskaņā ar šo direktīvu. trend is to increasingly develop sales of stand-alone services. E, tas, e, protams, noderētu, lai tiktu aptvērtu arī šie te pakalpojumi, ko sniedz trešās puses, un tad, kad uh, turisti ceļojumus grupās, bet uh, atsevišķi. Referents ir pārliecināts, ka nestoties uz sasniegto darba grafiku, mēs uh, varēsim panākt atbalstu par visiem eh, kompromisiem, un tas būs patērētāji interesēs. Tas no Boguslava uh, eh, Liberācka izlasīja Fleckensteins. Liels eh, paldies, Fleckenstein, jā, nu, jāsaka, jūs poļu valoda tāda bišķi kā pa celmiem, bet es to varēju saprast. PPE vārdā Grandes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es to poļu valodā īpaši nesapratu, bet laikam tulkojumu sapratu labi. Tā kā paldies par šiem komentāriem. Diemžēl, kas manuprāt ir jāsaka un kas manuprāt ir svarīgi, un tas ir noteikti jāmin, ja piemēram mēs skatāmies uz tādu valsti kā manējā, uh, kura galvenā industrija ir turisms, mums, protams, ir jākoncentrēs šie jautājumiem. Un, ja mēs skatāmies uz to, cik ļoti steidzīgi mēs to visu darām, tādēļ, ka tuvojas parlamentu vēlēšanas, jāsaka, mums nav bijis pietiekami daudz laika e, kārtīgi piestrādāt pie kompromisa grozījumiem. E, Jā, mums bija iespēja runāt ar Liberētsku par dažiem, bet es domāju, ka mēs būtu varējuši panākt vairāk kompromisu. Mēs esam dzirdējuši vairākus priekšlikumus arī no liberāļu puses, tie ir ļoti saprātīgi, un es domāju, ka arī no citām grupām nāk eh, arī tikpat vērtīgs pienesums, bet mēs galu galā cenšamies panākt noteiktus mērķus. Jā, es saprotu, ka laika nav daudz. Mums, protams, ir jāievēro laika grafiki, kas ir noteikti plenāra sēdē, mēs zinām, kad ir jāpalso. Nu, mums varbūt bijis nepietiekams dialogs, mums varbūt būtu bijis vairāk, ja būtu bijis vairāk laika. Referents ir bijis ļoti atvērts visdažādākajiem punktiem, par kuriem mēs runājam. Ir taisnība, ka bija tiešām nepieciešams eh, direktīvu grozīt, jo ļaudis ceļo, pastāv jauni ceļošanas modeļi, jauni transporta veidi un tā tālāk un tā tālāk, un mm, sākotnējā direktīva patiešām praksē vairs nav piemērota. Un tieši tādēļ mēs jaunajos grozījumos mēģinām atspoguļot jaunos veidus eh, pārvadājumu, turistu pārvadājumu organizēšanai. Protams, ir jās, pa, patērētājiem ir jāpiedāvā mūsdienīgāk pakalpojumi, bet viņiem ir nepieciešama arī plašāka uh, aizsardzība. Un, protams, nedrīkst aizmirst arī par to, ko vēlas uh, komersanti šajā tirgu. Ir tiesa, ka mēs esam panākuši zināmus kompromisu risinājumus, un tie ir ļoti pozitīvi. Uh, un Liberatska kungs tiešām vēlas panākt uh, vairāk. Uz šo brīdi esam vienojušies par deviņiem kompromisiem. Tie tiešām nodrošina patērētājiem lielāku aizsardzību. Tie uzlabo kompleksos eh, ceļojums un veidu, kā tos var iegādāties tiešsaistē internetā. Eh, tiek nodrošināta arī labāka tiesiskā aizsardzība nekā tas bija 90. gados. Mēs nevaram balstīties veciem modeļiem, eh, kas atspoguļo jau, eh, kas balstās uz veciem modeļiem, vecām ierašām. Es tiešām domāju, ka mēs esam panākuši vienošanos par noteiktiem jautājumiem. No laika trūkuma dēļ es, protams, detaļās neiedziļināšos. Eh, Tos sacīja referents, pareizāk sakot, Plekenšēna kungs viņu vārdā, bet kas ir ļoti svarīgi? Ir svarīgi, lai harmonizācijas pakāpe būtu tāda, kas ļautu dalībvalstīm pieņemt stingrākas normas. Tas īpaši attiec uz kompleksiem ceļojumiem un atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas pakļauti mazāk stingram režīmam. Un te, protams, nedrīkst aizmirst arī par uh, pakalpojumu kvalitāti. Uh, ir jāraugās arī uz uh, saistībām uz trešo pušu atbildības garantēšanu, jo mēs gal galā nevaram pieļaut, ka kāds uh, tirgo ceļojuma pakalpojums, un tad, ja no, rodas problēmas, patērētājs pēc tam nezin, pie kā vērsties problēmu gadījumā. Uh, vai arī, ja kaut kas notiek par sliktu patērētājiem vai cieši kaut kādus zaudējumus, viņam ir skaidri jāzina, pie kā vērsties šādos gadījumos. Uh, Un, ja mēs aplūkojam kompromisus tā, kā tie formulēt šobrīd, referents, protams, vēlētos to sasknot arī ar citām grupām. Tas ir labi. Tā kā būtībā grozījumi groza veco direktīvu, lai ietvērtu jaunos uh, uh modeļus, kā tiek šobrīd pirkti ceļojumi. Uh, tātad, lai aizpildītu tukšās vietas, bet es vēlētos izteikt nožēlu par to, ka mums ir bijis jāstrādā tik ļoti uh, īsu laiku. Pats strādāju jūra komitejā un arī tur mums, protams, ir jāievēro noteiktas procedūras. Es to visu, protams, uzrakstīšu rakstiski, bet ja mums būtu bijis vairāk laika, tad mēs būtu varējuši tam visam atveltīt nedaudz vairāk laika y, eh, y, con, y con propuestas razonables a lo mejor quede fuera de los acuerdos. Mums ir priekšlikumi, var daudz priekšlikumu, jā, varbūt eh, ne visi varēja piekrist visiem kompromisiem tikai tāpēc, ka nepietika laika. Bet, protams, ka mēs apstiprināsim šos kompromisus, pēc būtības mēs piekrītam direktīvai, un ja mēs gribam, lai kompromisi būtu darboties spējīgi, bet tiešām būtu, būtu ļoti labi, ja tomēr būtu bijis laika uzklausīt arī citas grupas maisners kundze. Paldies. Vispirms paldies referentam. Un tas, ko šajā gadījumā ieteica Knuts Fleckensteins, mēs eh, piekritam tam, ko šeit prasa Liberāska kungs, kas attiec uz darbības jomu, kas attiec uz šiem klikstrus uh, eh, internetā. Uh, Mēs uzskatām, ka to var uzskatīt par paketi, bet tam ir jābūt ļoti detalizēti. Klikas rūka kā paketi, es domāju, ka tas ir datu pārnešana prasa, piemēram, vārds, uzvārds, kredītkarte, detaļas, līdzīgi kā notiek no vienas in, mājaslaps uz otru internetā. Tā kā attiecīgi arī šajā ceļam tas tā būs, kas attiecas uz ceļojumu pasūtījumiem, ja tas patiešām uh, ir, piemēram, no aviokompānijas lapas uz uh, automašīnu nomu, tad uh, ar to nepietiek, un uh, tas nav komplekses ceļojums, uh, kas attiecas uh, šīs asistentu servis. atbalstīti eh, ceļojumi pakalpojumi. Nu jā, vai tas ir eh, um, viesnīcas uh, pārnakšņošana vai arī vilcienu biļete no patērētāju tiesības un direktīvas tas ir izņemts ārā, bet īstenībā tas nu neiederas, manuprāt, komplekso ceļojumu direktīvā. Tas ir tā nepareiza vieta, bet varbūt par to var padomāt. Par uh, harmonizācija ALDE, jebkurā gadījumā atbalsta kompromisu, ka dalībvalstīs var būt vēl patērētēm draudzīgākas nekā ir šajā direktīvā prasīts. To mēs nevēlamies, protams, nekādā gadījumā aizskavēt, un dalībvalstīm vajadzētu būt eh, arī pietiekamai elastībai. Par cenu paaugstināšanu es domāju, ka ir pareizi, ka ja tiek teikts, ka ja vispār uh, saskaņā ar līgumu ir iespējams cenu paaugstināšanas nedrīkstas pārsniegt 5%, un eh, citādi vajad, varētu paredzēt iespēju, ka tas, kas to ir rezervējis, ka viņš var no tā atkāpties, vairs eh, to eh, šo pakāpoju nepieņem, citādi viņš to varbūt nemaz nevarēs finansēt. Paldies! Gaiva. Paldies, Lichtenbergers kundze! Sisnieks, paldies! Es piekrītu tam, ka ir uh, nepieciešams šeit ieviest jauninājumus, jo ir ļoti liels izmaiņas patērētāju rīcībā. Cilvēki šodien ar uh, pasūtījumiem internetā ir daudz elastīgāki. Viņi paši var salikt atsevišķas detaļas, um, paši sakombinēt savu ziņojumu, viņi vairs nav atkarīgi no tā pateikt vienkārši kādam piedāvājumu jā vai nē. Tātad atbildība ir mainījusies, šī atbildības ķēde ir savādāk, un tas ir būtiskais. Un uz to ir arī reakcija laba, referents kompromisos ir uh, ņēmis vērā būtiskās lietas, tam visam var piekrist. Man ir svarīgi, lai mums patiešām izdotos pielāgoties uh, modernai rezervācijas veidiem pamatoties uz eh, vienošanos rezervētie lidojumi, vilcienu biļetes viesnīcas, tās tiek saistītas ar eh, citiem pakalpojumu veidiem, dažādiem veidiem, viesnīcu pārnakšņošanām un tam līdzīgi. Tātad šis eh, jaunais uh, Šis jaunās izmaiņas ir jāiekļauj arī kopējā patērētāju aizsardzībā, jo pašlaik tas ir būtiskākais. Es domāju, ka nākotnē šādu kompleksu ceļojumu pasā, pasūtīšana, šādu nemainīgu ceļojumu pakešu pasūtīšana, tas samazināsies. Komisijas priekšlikumā ir parādījies, ka nepieciešams eh, veikt noteikts paskaidrojumus, jo noteiktas lietas patērētāju aizsardzībā tās netika iekļauts, varbūt definīcijas nebija pietiekami skaidrs, vai arī saistības pret noteiktiem pakāpojumu veidiem nebija pietiekami skaidras. Tādēļ ir arī nepieciešams un svarīgi šeit eh, pielāgot definīcijas. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks jautājums, ir īpaši, ja tas attiecas uz eh, vienpusē cenu paaugstināšanu vai arī kvalitātes samazināšanu, kas arī, piemēram, var notikt. Neviens nesūdzēsies, ja viesnīcas tiek paaugstinātas līmenī, jo citas viesnīcas nav pieejamas. Tas ir par kvalitātes jautājumu, bet tā tomēr būtu problēma, ja es esmu pasūties ceļojumu un tur rakstīts, piemēram, ka tur būs trīs zvaigžņu viesnīca un tad es tur ierodos. Viesnīca, kur ir duša tikai gaitenī un nevar aizslēgt istabu un kaut kādas tam līdzīgas lietas, kas uh, izrādās, ka cilvēks ir atbraucis jau. Uh, Tad arī šeit ir eh, pietiekami labi paskaidrojumi. Es domāju, ka ļoti būtiski ir pamatoties uz pieredzi, kas arī redzēts medijos, eh, kas, lai būtu noteikumi, ja ir bankrots. Lai būtu tāda noteikuma, lai cilvēks, kas jau ir devies, viņš varētu saprātīgi atgriezties mājās. Būtiski ir, ko mēs darīsim ar šiem atbalstītiem ceļiem pakalpojumiem, vai tie tiks sasaistīti, vai šī sasaisti nav pietiekami skaidri redzama, lai tam visam vajadzētu būt labi nodefinētam, lai patērētāji varētu reaģēt. Un būtiski ir, kā patērētāji saņemt informāciju. Ja pasūtījumā ir izmaiņas, ka mainās arī aizsardzības līmenis. Tās ir lietas, kas eh, šodien atceros, ka to samarā viegli izdarīt, agrāk tas bija sarežģītāk, bet to visu var izdarīt, un uz to ir jārēģē, lai patērētājiem patiešām sniegtu atbilstošu aizsardzības līmeni. Manuprāt, šeit ir izdevusies uh, pietiekama modernizācija. Es domāju, ka būtu ļoti interesanti šo, par šo tēmātu diskutēt padziļināt. Es piekrītu kolēģiem, kas to pieminēja, bet eh, tagad sasaukuma beigās es vispār esmu priecīgi par to, ka vispār ir šāds priekšlikums, citādi vajadzētu gaidīt vēl vienu sezonu, līdz būtu būtiskās pārmaiņas. Vēl viena lieta, tieši tāpat kā kolēģis De Grandes, es arī esmu no reģiona, kas ir ļoti liela turisma reģions. Ja ceļojumi, ko rīko pakāpojumu piedāvātāji, un kur tas ir nevis mērķi valstī, bet iz, avotu valsts izcelsmes valstī, un ja tad ir kaut kas slikti norganizēts, vai viņi piedāvā kaut ko un nepieturas pie tā, ko ir solījuši, un uh, patērētā tiesības netiek ņemtas vērā pietiekami, un tas kaut galā tiek vienmēr attiecināts uz šo mērķa valsti, jo cilvēki ir ieradušies tur, viņi nav mājās, un tur viņiem parasti ir sarežģījumi. Un kaut galā tas, tā ir tāda imīģa problēma arī attiecīgai mērķi valstī, ja ir ceļojumi, kas neizskatās tādi, kā tie tiek piedāvāti un tam līdzīgi. Pirmkārt, ceļojuma darījumus ir jābūt eh, skaidram, ka vajadzētu izvairēties no negodīgas konkurences, un otrkārt vajadzētu arī saskatīt, ka, ja ir kaut kas negatīvs, tas uh, atstāja negatīvu iespēju uz eh, mērķu valstis, piemēram, pasūt ceļojumu uz Grieķiju, bet uzņēmums ir vācu, zviedru vai angļu vai austriešu, tad es tomēr manas atmiņas ne, par negatīvo ceļojumu ir saistīts ar šo mērķu valsti. Tas nozīmē, ka arī valstīs, kuras ļoti daudz turismas un kurām turisms ir ar milzīgu nozīmi, tām ir jābūt priecīgām, ja patērta aizsardzības līmenis tiek uh, turēts ļoti augsts, lai cilvēki piedzīvotu šādus pozitīvus atvaļinājumus. Un vēl, viens, vēl viena lieta ir eh, konkurence apstākļa darba jomā, un tādēļ tieši atvaļinājums un tā kvalitāte cilvēkiem ir ar milzīgu nozīmi cilvēki taupa un viņi priecājas, ka varēs doties ceļojumā, tādēļ viņiem ir tiesības būt aizsargātiem, lai būtu patērētāju aizsardzība, lai tas viss varētu notikt tā, kā tas ir tiešām bijis arī šajā piedāvājumā. Manuprāt, eh, to visu var pieņemt, kā tas tagad ir, kā jau teicu, vajadzētu šādu padzināt debati, jo mēs esam turismu komiteja arī turismu komiteja, bet esmu priecīga par to, kas ir šeit kompromisa. Tas jebkurā gadījumā ir solis uz priekšu. Mērsis Foster. Čak. Paldies, Posters kundze. Džeki lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies eh, referentam. Es domāju, ka sākotnēji, un jāatzīst, mēs jau neesam atbildīgā komiteja, tā ir MKO, tā kā mums ar to laika tā kā ir. Taču runājot par atzinumu, nu parasti mēs eh, šo uh, Eh, aktualizāciju esam atbalstījuši jau no 90. gada tāds nav bijis. Mums ir viens no visinovatīvākajiem, modernākajiem sektoriem apvienotajā karalistē, un mums ir īpaši regulātori pašu dalību valstīs. Viņi uh, sniedza visdažādākos pakalpojumus, kas ir saistīti ar klientu apkalpošanu. Mums ir zināmas bažas un esam arī pieteikuši un iesnieguši vairākus grozījumus saistībā ar definīcijām un arī aptvērumu. Turklāt steiga, nu, negribu gan kritizēt referentu, mums bija organizēts vairākas sanāksmes, bet abas šīs sanāksmes bija sasauktas pēc ļoti tā, nebrīdinot iepriekš. Daudz no deputātiem tādēļ nevarēja tikt. Nu, Jūs jau zināsiet, ka mēs nesagaidām ne no asistentiem, ne arī mūsu konsultantiem izteikties mūsu vārdā sanāksmi laikā. Mums ir savā atbildība kā politiķiem. Viņi, protams, pārzina, kāda ir mūsu nostāja, bet mums, ēnu referentu sanāksmēs, tiekoties ar kolēģiem un citiem deputātiem, mēs vedam sarunas par turpmāko virzību. Tādēļ šis ļoti saspringtais komisijas piedāvātais laika grafiks un komisija nav sniegusi atbildes uz manis uzdotiem jautājumiem, kad devos uz uzklausīšanu IMCO. Jo IMCO mums bija uzklausīšana, tur bija arī nozares pārstāvi, tur mēs runājam par tādu ļoti sarežģītu specifiku, rezervējot tiešsaistē. Es negribu atbalstīt sliktu tiesību aktu. Mēs ar prieku strādāsim pie laba veida, kā priekšlikumu pārstrādāt, bet vēl trīs vai četri komentāri kas attiecas uz šiem standalone. Mums ir eh, likumdošana par atsevišķiem pakalpojumiem, ir subsidiaritāts jautājums, jo mēs tagad visu to gribam harmonizēt un visu saspiest kopā. Komisija to, protams, vēlas, bet mēs to nevaram atbalstīt. Ja mēs runājam par click-through, tad, ja jūs esat klients, jā, tie, tas ir domāts tādēļ, lai klientam būtu vieglāk jo klients īstenībā nezinās, kas beigās notiks. Piemēram, viņi rezervē lidojumu un tad viņi uh, uh, vienkārši ieklikšķinās tālāko uh, saitē uz viesnīcu un tālāk, un viņi pat nezina, ka, piemēram, vienam pakalpojumam nav nekāda sakara ar otru. Nu, viņi varbūt vēršas pie avio kompānijas jo domā, ka tā ir kaut kādā veidā atbildīga, jo viņi ir sākuši pirmie. Nu, lūk, bet šis ir subsidiaritāts jautājums. Kā dalībvalsts izlēmīja uh, regulēt visus šos jautājumus? Es domāju, ka uh, vairāk kolēģi jau tieši par to runāja. Mums ir diezgan uh, smaga uh, darbkārtība šovakar, bet uh, es domāju, ka risinājums, kas tiek piedāvāt, ir neapmierinoši Ir ļoti žēl, ka tas tā notiek, tur ir padrusciņam no visurienes visur, mums nav skaidrības virknēs e, jomu, un komisija cenš to visu izgrūst cauri, un kas tad zaudēs, zaudēs galu galā klienti. Un tie, kas ir ļoti daudz strādājuši ar šiem jautājumiem, piemēram, par regulu 261, nu, mums ļoti patīk viss šī tēma un mēs eh, joprojām nezinām atbildes par to, kā tai vai citai lietai vajadzētu darboties. Nu, referents, protams, cenšas darīt visu, ko, kas ir iespējams. Mēs atbalstam dažus kompromisus, dažus nē, bet ir daži būtiski jautājumi, kas, manuprāt, nav atrisināti, mūsuprāt, nav pietiekami daudz informācijas un es domāju, atklāt sakot, ka arī komisijai nav īsti skaidrs, kā tam visam vajadzētu darboties un kur tad īsti ir patērētāja vietas visā šajā juceklī. Paldies! Mēs e, neesam atbildīgā komiteja. Mūsu uzdevums ir tikai veidot e, atzinumu, un līdz ar to mēs esam pakļauti tam laika, laika grafikam, kādu nosaka IMCO komitejas darbs. Bet šis vēl viens no tiem gadījumiem, kad komisija ļoti vēlu ir vērsusies pie parlamenta ar tiesību aktiem, kuru izstrādi mēs uh, esam aicinājuši jau zināmu laiku. Šis jau nu nav vienīgais gadījums, mēs zinām, ka arī mūsu komitejā viss beigās pie mums nonāk paš, tikai pašā noslēgumā. Eh, Maties kungs no TG Justice varbūt var pastāstīt, kādēļ tas viss nāk tik vēlu šajā parlamenta sasaukumā. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, nevaru komentēt dažādos kompromisu priekšlikumus, jo tos neesmu vēl saņēmis un iepazinies ar tiem. Kas attiec uz laika grafiku, tad jūs jau noteikti zināsiet, ka šis ir visai sarežģīts jautājums. Ar daudziem dažādiem viedokļiem, ko pauduši dažādas iesaistītās puses. Un mums ir bijušas garas, plašas, intensīvas konsultācijas, un mūsu nostāja bija tāda, ka mums ir jāizstrādā līdzsvarots priekšlikums, balstoties uz dažādajiem konsultāciju procesā iesniegtajiem priekšlikumiem un esmu patiešām pateicīgs par gūto atbalstu no vairuma runātāju, ko paudāt par komisijas darbu. Manuprāt, šis ir izpildāms priekšlikums, līdzsvarots priekšlikums, un tas ņem vērā dažādās iesaistīto pusu, pušu nostājas gan patērētājs, gan nozars pārstāvis, gan arī uh, tātad dažādos spēlētājs nozares lauciņā, tā teikt. Manuprāt, tas varbūt savā ziņā skaidro to, kādēļ bija tik saspringts laika grafiks. Visādi citādi, nu nevaru komentēt kompromisus, tomēr komisija uzskata, ka ir būtiski svarīgi ņemt ārā arī šī priekšlikuma dubulto mērķi. No viens puses vēlamies sasniegt augstu patērētā aizsardzību līmeni šajā jomā, no otras puses vēlamies tikt vaļā no šķēršļiem pārrobežu tirzniecībai. Un tas pats par sevi saprotams nozīmē, ka ir nepieciešama zīmā, zinām līmeņa harmonizācija, jo citādi pārobežu tirzniecībai ir šķēršļi. Nu, piemēram, par informācijas prasībām domājot, ja katrā dalībvalstī ir atsevišķas dažādas informācijas prasības, tad tirgotājiem ir ļoti grūti laist tirgu savus produktus pārobežu kontekstā. Paldies! Thank you. I'm... Paldies. Flakensteina kungs un Liberatskī kungs, vai jums būtu kas piebilstams vēl? Ten Liberatskī. Nē, bet es uh, Liberatska kungam pastāstīšu, ko jūs teicāt viņam. De Grandes kungs, mēs taču atļaujam kā deputāti to ar sevi darīt, ka mēs uh, mums beigās jādiskutē tik ļoti saspiestā laika grafikā. Ir ļoti daudz piemēri, kas parāda, ka mums nevajadzētu pieļaut nākotnē. Thank you. Pal Paldies, balsojums rītdien, kā jau zinām, un balsojums IMCO 11. februārī. Un plenāra sesijas datums ir vēl jāapstiprina, bet domājams, ka tas būs 14. martā. Labi, pāriem pie nākamā darba kārtības punkta aviācijas ETS. Lūdzu, Groškungs. Jā, danka, Paldies, priekšādātāji. Arī šeit mums eh, laiks trūkst ar šo dokumentu. Tādēļ gribētu teikt paldies visiem kolēģiem, kas politiskajās grupās un arī ēnu referentiem, kas ļoti konstruktīvi sadarbojušies. Šajā situācijā, kurā esam, nav nekāda ideāla risinājuma. Mēs eh, šeit varam strādāt dažādiem priekšlikumiem, un viens ir izcinājuma priekšlikums, kuru es gribu īsi paskaidrot. Pašlaik ir tāds, ka tas būtu kaut kas starp to, ko komisija un eh, pēc eh, pirmās informācijas NV komiteja iesaka, un citi kolēģi pie mums komitejā iesaka, ir sakojuši. Komisija ir izdarījusi priekšlikumu, ka pašreizējā stop the clock metode tiek turpinās 2017. gadam, un pēc tam uh, šī pirmā uh, līmeņa pieeja tiek uh, izmantota. Un tas noved pie tā, ka šeit komitejā ir tādi divi ļoti ekstremāli priekšlikumi. Uh, vieni vēlējušos tautsaku lokali līdz 2020. un vēl tālāk gāja notiek kolēģi, kas visu šo kolē... teisko sistēmu vajag apstādināt. Pirms starptautiskā līmenī nebūs sasniegt citi rezultāti. Savukārt citi kolēģi uzskata, ka daudz uh, uh ātrāk vajadzētu sākt. Un uh, tad, ja šī sistēma, uh, pirmā sistēma būtu līdz 2014. gadam, pēc tam līdz 2016. gadam, un pēc tam ETS, kā no sākuma tika ieteikts, uh, būtu šī pilnīgā programma. Tur uh, atrast risinājumu un kompromisu, tas nebija, nebūtu vienkārši. Un ar lielu respektu šeit vēlos pieminēt to, kas neatbalsta šos ekstremālus priekšlikumus, ir jā, jāpanāk, protams, ka uh, No vienas puses ir jāsaglabā spiedienu, no otras puses ir jā, jādabū kompromiss. Ko nozīmē saglabāt spiedienu ar šo priekšlikumu, ko ALDE eh, un sociālisti un demokrāti izvirza priekšlikumu stopkloku sistēmu, lai to saglabātu līdz 2016. gadam un līdz 2016. gadam šī apturēt laiku eh, pieeja vai nu. No tiks turpināta, bet ja nav, nebūs ko, konkrēts priekšlikums, tad šis airspace modelis tiks uh, piemērots. Šī priekšlikuma labums būtu tāds, ka šeit vai nu būtu viennozīmīgs Eiropas risinājums, varbūt vēl labāk būtu viennozīmīgs starptautisks risinājums, kas būtu labāks variants. Uh, IKAU līmenī, lai līdz 2016. gadam varētu kaut kas notikt. Pēdējais punkts, kas attiecas uz uh, reģioniem marģinālos uh, reģionos, kolēģi ir izteikuši priekšlikumu un mēģināsim veidot tādu kompromisu, ka lai tu varētu atrisināt skaidrs, ja, piemēram, no Briseles ar pareizi ir jālido uz Martiniku un uh, visu šo distanci tiek aprēķināta, tad, protams, tas nav gluži saskaņoti. Tādēļ mēs ieteicām, ka gan pirmajā, gan otrajā fāzē Eiropas gaisa telpa 20 uh, jūras jūdzes Tas eh, tādā veidā jārēķina, tas ir pielikumā viss pateikts, un starptautiskajos lidojumos šos lidojumus tādā veidā nevar ņemt vērā komisija, ja vasošos priekšlikumos to tā ir iekļāvusi. Tas ir kompromiss priekšlikums, paldies visiem, kas ir eh, strādājuši, un ceru, ka drusku varēs ieliet, tā sakot, vīnu, ūdeni, lai mēs no transporta uh, Uh, komitejas puses varētu redzēt ļoti skaidrs izgnālu. Paldies, Alkadrāvī kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī referentam par smago paveikto darbu un priekšlikumu, kas mums nu ir priekšā uz galdu. Protams, ka viedoklis par šiem jautājumiem atšķiras un zinām, ka kolēģi vides komitejā viņiem ir tā teikt, radikālāka nostāja. Tomēr, manuprāt, ir divas svarīgākās lietas. Pirmkārt, mēs zinām, ka ir visai augsts ambīciju līmenis nodrošināt, ka tiek panākta vienošanās ar IKO, ka balstoties uz viņu nostājas mēs tad panāksim globālu vienošanos, ko iznot līdz 2020. gadam. Tādēļ, manuprāt, ir jādod iespēju šīm sarunām nu, panākt labu rezultātu, jo mūsu visu interesēs ir nodrošināt tādu sistēmu, kur aviācijas nozarei ir um, vē, iespēja veiksmīgi darboties ar pēc iespējas mazākām CO2 emisijām, un labākais veids, kā to panākt, ir globāla vienošanās. Turklāt, manuprāt, ir arī laba ideja izmantot šo pulksteņu apturēšanas pieeju un to turpināt, turpināt līdz brīdim, kad zināsim, kāds būs saruna rezultāts. Otrakārt, Protams, mums ir jāsaglabā spiediens, lai sarunu vedēju un iesaistītās puses zinātu, ka mēs sekojam šeit um, šim jautājumam, un beig beigās, ja netiks panākt vienošanās, mēs nāksim klajā ar savu sistēmu. Sākumā tātad tagad ir piedāvāta pieeja uzsākt uh, šo procesu ar, ar um, procesu, kas ir balstīts uz gaisa telpas elementa, tātad visas līdzsabiedrības, kas izmanto Eiropas gaisa telpu, lidojot no vienas lidos uz otru Eiropā. Un tas gan varbūt ir um, tāds, um, šeit varbūt daži uzskata, ka esam gājuši soli par tālu, bet, nu, jebkurā gadījumā tas ir sākums, tā ir iespēja. Protams, mums jāpaturprātā arī nomaļākās teritorijas zonas, un jebkurā gadījumā uzskata, ka šis kompromiss priekšlikums ir labs. Uh, un zināmus principus no tā mēs atbalstām. Mūsu grupa plāno atbalstīt šo priekšlikumu. Var jau būt, ka ir vairāk kolēģi, kas atbalstītu zaļāku pieeju, tomēr, kopumā runājot, varam atbalstīt jūsu priekšlikumu esošajā redakcijā. Paldies! Thank you very much, Mrs. Paldies, Maisners kundze, lūdzu. Dank auch, vielen. Paldies, paldies Maķo Grošam par to, ka viņš ir, eh, kā vienmēr, eh, apzinīgi ķēries klāt pie šī temata. Uh, Un um, varētu teikt, ka mm, parasti naudas nācijas satiekas klimata aizsardzības konferencēs un pieņem tādus lieliskus lēmumus, bet īstenībā žēl, ka vēl nav neviens priekšlikums no IKO, kā globāli visu šo problēmu risināt. To gribēju pateikt sākumā, bet ir tā, ka IKO vēl nav ļoti daudz virzies priekšu. Uh, ir tikai tāda laika virzība. Viņi pateikuši, līdz 2016 gadam viņi grib izstrādāt priekšlikumu. Mēs nezinām, vai tas tiešām tā darbosies, bet ja mēs to gaidām, ka būs, daudzi arī saka, jā, būs, tad, protams, mums ir jārēģē uz to. Tādēļ es arī uzskatu, kā Maķie Grauša priekšlikums ir atbalsta vērts, jo mēs nedrīkstētu doties tādā riskā, ka mēs, eh, kā Eiropa, kaut ko virzām uz priekšu aktīvi, bet visā pasaulē tas negūst atbalstu, un līdz ar to mēs negūsim eh, kopīgo mēķi, un vajadzētu starptautiskai sabiedrībai dot arī godīgu iespēju piedalīties un darboties. Un, ja nekas. Eh, mēs domājam, ka šis iespējas variants ir ļoti labs variants, jo tas tādu spiedienu potenciālu saglabā. Es zinu, uh, ka daudzi no aviācijas sektora saka, ir jābūt daudz ilgāk šim apturēt laiku sistēmai. Ja līdz 2017. gada lai, beigām būs priešlikums, tad uz to var gatavoties, bet domāju, ka tas, ko Groškungs ir ieteicis, ir labs kompromiss. No mūsu viedokļa raugoties. Paldies. Mēs Lichtenberga. Lichtenbergers kundze lūdzu. Sasniet, paldies. Es šādus kompromisus šādā formā nevaru atbalstīt. Vienkārši iemeslu dēļ mēs pagājuši reizi, kad apturēt laiku sistēma tika šeit uh, diskutēta un pieņemta, mēs uzsvērām, ka šis viens termiņš, jā, bet tad neviens soli tālāk. Un tā starptautiskajai sabiedrībai ir jārēģē. Tagad jūs sakāt to pašu vēlreiz bet ar vēl vienu pagarinājumu piedāvājumu. Ko tas nozīmē sarunu partneriem? Tas nozīmē, ka ir tikai jāatkauž uz sēta krēslē, nekas nav jādara, un gan jau Eiropa pakāpeniski atkal pagarinās savus termiņus. Tas gal galā nozīmē, ka mēs šeit redzam nepareizu signālu. Eiropa redz signālu, ka ja starptautiskajā līmenī būs drusku pretspārs, tad Eiropa pasteigsies jau pa priekšu un paklausīs. Es uzskatu, ka tā ir nepareiza ideja. Esam pieņēmuši lēmumu, tas lēmumu pieņemšanas fāzē tika samērā vājināts. Attiecībā turies ETS labāk būtu šādu standalone risinājumu, kuras nav viss integrēts kopējā sistēmā, bet nu, labi, tas ir cits stāsts. Es domāju, mēs kaut ko darām nepareizi. Vai jūs kaut ko darāt nepareizi, jo jūs visus demotivējat, kas mums būtu sabiedrītē pasaulē, un visur ir cilvēki, kas saka, jā, mums eh, ir jācīnās pret emisijām aviācijā, tieši tāpat kā ceļu satiksmē, rūpniecībā un citos sektoros. Šie sabiedrotie, tie nezinu, ko lai domā kad viņi dzird, ka Eiropa vienmēr, kad ir pretspārs, jau šā vai tā pagarinās termiņus. Esmu gan arī pārliecināta, ka, ja jūs tagad to tā iesakāt, nākošais atkal tiks teikts, jā, bet, diemžēl, pasauli vēl nav pavirzījusi uz priekšu, un atkal būs atkāpšanas, tas ir nepareizi, es uzskatu, ka tā ir nepareiza pieeja. Domāju, ka ir nepieciešams rīkoties konsekventi un eh, vajadzētu vēl. Ir nepareizi iet vēl tālāk nekā viduskomitejas termiņš. Mēs neesam vienīgie rūpniecības interesu aizstāvēti. Mums jāskata viss, mums jāskata arī to, kas izraisa klimata pārmaiņas, ko izraisa klimata pārmaiņas. Mums ir jā, jā, jāpiesaka pasākumi. ETS ir eh, šāds mēģinājums eh, veidot pasākumu Un eh, ja ne visi, visā pasaulē, ASV, Indija, Ķīna, Dienvidamerika, ka viņi uzreiz mums nepiekritīs, to jau mēs iepriekš zinājām. Nepiekrītu tam, ka ir jārāda signāls, ka drusciņi pretspārs pietiek un Eiropa jau ņems un atkal paganās termiņu. Mums jāskata visas puses, mums jāparaugās arī kas arī transporta sektorā, ko nozīmē klimata pārmaiņas ilgtermiņā, mums tas ir jāņem vērā, un mums tas ir uh, jāievieš savā darbībā, nevis tikai, ko tas īstermiņā nozīmē transporta politikā. Kā jau teicu, mēs šo kompromisu nevaram atbalstīt. Mrs. Foster. Fosters, kundze, lūdzu. Thanks, Chair. Paldies priekšsādātāji, paldies arī Matiju Grošam. Viņam ir bijis tiešām sarežģīts darbiņš, mēģinot um, savilkt kopā ļoti dažādos viedokļus. Patiesībā jāsaka, daudzi no kompromisa grozījumiem mums pagājušajā nedēļā bija ļoti konstruktīva sanāksme, mēs varam atbalstīt daudz no tiem, bet tā problēma mums ir tāda, ka kopumā mēs runājam par vienu kompromisa grozījumu, un zināmas daļas no šī kompromisa grozījuma mums varbūt uh, tomēr tur viedokļi atšķiras. Nu, tas bija pirmais, ko gribēju šeit teikt. Tālāk. Īsumā sakot, te mēs redzam, ka izvēloties tādu vienpusēju pieeju, rezultāts beigās ir šāds. Manuprāt, kā jau es minēju iepriekš, kopumā te tiek runāts par varbūt, um, nu, ja mēs te tā pārbīdām tos, tos savus mērķus, tad nezinām, ko pēc tam no komisijas sagaidīsim. Es pati iesniedzu grozījumu priekšlikumu, un tā galvenais mērķis ir tāds. Tā kā nebūs rūpīgs ietekmes izvērt, izvērtējums piedāvātajiem Eiropas reģionālajiem gaisa zonas modelim, ne, Tas, ka netiek ievērota 2013. gada oktobrī panāktā vienošanās IKO asamblējā, kur tiek norādīts, ka ir vēlme īstenot uz tirgu balstu, balstīts pasākumus, lai ievērot arī trešo valstu appusējās intereses un paturot prātā to, kā tas skaitēs Eiropas Savienības starptautiskai tirzniecībai, vai vajadzētu noteikt kādus pretpasākumus trešajām valstīm, un tā kā trūkst um, vienlīdzīgi spēles noteikumiem Eiropas Savienības iekšējiem lidojošiem, šīs direktīvas piemērošana būtu uz nenotisakām laiku jāatliek. Tāda ir šobrīd situācija. Mēs pilnībā varam pieņemt, ka mēs turpinām šo Eiropas Savienības iekšējās sistēmas uzturēšanu, tajā skaitā arī laika apturēšanas elementu, bet šeit ir kāda problēma. Te mēs runājam par tādu priekšlikumu, kas skaitai konkurētspējai. Mēs visi atbalstām reģionālos pārvadātājus, mūsu mazās aviolīnijas, daudzus aviolīnijas šis priekšlikums skars, un viņiem būs um, jācīnās vismaz līdz 16. gadam. Viņi nelūdz šo priekšlikumu, un reālā reģionālā līmeņa regulējumā nekad netika minēts, ka mēs runājam par Eiropas Savienības iekšējo priekšlikumu. Tā komisija vienā brīdī vienkārši sāka tā tad mēģināt risinājumu, jo sapratu, ka iepriekšējais risinājums nav dzīvotspējīgs. Tas mums nolika ļoti sarežģītā situācijā, jo mē, ir pilnīgi skaidrs, ka vai nu mēs piemērojam laika apturēšanu, atgriežamies pie sākumā regulējuma, sākotnējā, nu, tāds būtu viens acīm redzamais risinājums, nu, es nezinu, ko teiks vides komiteja, nu, lai jau saka, kas viņiem sakāms. Tomēr vēl kāda lieta attiecībā uz šī gaisa telpas modeļa pāreju. Mums nav bijis vēl ietekmes izvērtējums, un es nezinu, ar ko ir runājusi komisija, bet es esmu konsultējusies ar daudzām iesaistītajām pusēm, un pāreja no lidojumiem no un uz, kas ir sākotnējā regulā, pārēja tātad no uz Eiropas Savienību, ja mēs pārējām uz šo gaisa telpas modeli, nu tad neesmu vēl nevienu satikusi, esmu ar ļoti daudziem nozares pārstāvjiem. Uh, diskutējuši, un nevienam neliekas, ka tā būtu laba ideja, jo mēs nezinām, kā tam būs ietekme, kādas te ir saistītās izmaksas, vai jaunā sistēma būs dārgāka, šīs izmaksas būs jāsadz pasažierim. Tātad neesam vēl aizvien saņēmuši atbildes uz šiem jautājumiem, jo komisija šobrīd um, izmisīgi vēlas jebko izbīdīt, jebkādu priekšlikumu, un tagad mēģina panākt, lai parlaments palīdz viņam izkāpt no tās bedres, kuru paši ir izrakuši. Kas attiec uz Mēsiju paveikto lielu daļu viņa darbu, mēs varam atbalstīt. Pēc būtības mēs vienkārši gribētu, lai pilnīgi viss šis process apstājas. 16. gadā atkal iestājas IKO normas. Mēs neesam pret globālu vienošanos, mēs neesam pret globālos tirgus balstītu instrumentu. Ja viņi uzskata, ka tas ir labākais risinājums, tā arī varam darīt. Tomēr šobrīd priekšsēdētāji, nu, ir divas iespējas, neviena nav no tām īpaši pievilcīga. Bet jāskatās, Matthew, es nezinu, vai varbūt varam tomēr paraudzīties šo kompromisa priekšlikumu, jo, kā jau minēja, liela daļa no tā ir pieņemama, bet nu ir vairākas tomēr problēmas. Tur, kur ir ielikts ietekmes izvērtējums, tad parādās tikai pielikumā. Es gribētu ko vairāk nekā pielikumu šeit, lai tiktu tomēr runāts par uh, ietekmes izvērtējumu gaisa telpai, kā tas tiks vērtēts. Es gribētu, lai parādās kaut kas pamattekstā, pantā, nu tādu skrietni striktāk nostāja, lai būtu atspoguļot, lai tad mēs redzētu iet uz priekšu vai ne, kāda ir situācija. Nu, šobrīd tas patiesībā arī viss no mūsu grupas puses. Paldies priekšsēdētā, gribēju pateikties arī Matthew par um, milzu darbu, kas ir ieguldīts, mēģinot šeit nonākt pie kaut kāda rezultāta. Un ar aizturētu elpu gaidīšu, ko tad teiks komisija. Koh, kungs, lūdzu. Algebra, yeah, don't algebra. Jā, vielen dank, Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Īstenībā es gribēju tādu tīru, caurskatāmu un nebirokrātisku starptautisku risinājumu, kas pamatotos IKO priekšlikumā. Īstenošanai vajadzēja būt 2020. gadā. Tādēļ vajadzētu būt šo apturēt laiku līdz 2020. gadam, tas jau loģiski. Bet es uzskatu, ka Maķē Groša darbs ir ļoti, ļoti labs, un es viņu kompromisu atbalstīšu. Paldies! Thank you. Before I bring the committee... Paldies, pirms dodu vārdu komisijai. Nu, tagad nav īsti parastā praksa sadalīt kompromisu grozījums. Ja grupām tur ir problēmas un viņi vēlas atsevišķu balsojumu vai balsojumu pa daļām, tad tas, protams, ir jā, jāļauj mums zināt pietiekam ātri. Tā komisijas, komisija došu vārdu Bārdram Skundze. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī visiem cienījumiem deputātiem, kuri komentēja. Eh, īpaši vēlētos pateikties Groša kungam par ļoti konstruktīvu un tādu uz risinājumu orientētu pieeju. Komisija saglabā savu uh, nostāju Eiropas gaisa telpas pieeja ir tā, kas atspoguļo diskusijas ar trešajām valstīm, ir kā asamblējas laikā, un arī uh, laika periodā pirms asamblējas. Un ar to es domāju uh, svarīgākās aviācijas nozarēs, nozars valstis. Tad, kad ir runa par uz tirgu balstītu pasākumu ieviešanu. Daži arī Eiropā uzskata, ka to tehniski nebūs iespējams izdarīt. Mēs esam gandrīz neiespējamo padarījuši iespējamu, un tas tiks ieviests Eiropā radot ierobežots administratīvus sarežģījumus gan administrācijām, gan attiecīgiem operatoriem, izmantojot eh, diezgan sarežģītu datu apstrādes eh, procesu, ko veic Eirokontrola. Un ar šo Eiropas gaisa telpas pieeju mēs esam saskaņojuši mūsu uh, tiesību aktus ar to, kam citi dod priekšroku. Ir daudz veikts dažādas analīzes, ietekmes izvērtējumi. To ir eh, darījusi IKO, un arī mūsu pašu ietekmes izvērtējums mm, ir analizējis gaisa telpas pieeja, tā kā es labprāt eh, varu atsaukties uz konkrētām lapusēm, ja kolēģiem tas šķiet noderīgi. Mēs eh, joprojām uzskatām, ka mūsu priekšlikums ir tehniski un juridiski saprātīgs. Nu, ir gan arī viedokļi, kas eh, uzskata, ka ir vēl tālāk jāsniedz iespējas paplašināt dialogu, ka ir jāsamazina provokācija risks. Mēs esam joprojām pārliecināti par to, ka aptvēruma eh, opcijai ir pievienotā vērtība. Ja mēs runājam par eh, piemērošanu ārpus gaisa telpas pieejas. Un svarīgi ir, kā mēs sasaistīsim savu nākotnes likumdošanu ar IKO dokumentiem, un tas, kā un ko mēs sasaistām, tas ir politisks lēmums. Ir svarīgi, ka mums ir jāsasai, jāpatur noteikti sasaistas ar pikāvu procesiem un ar to, kas ir tas, cik tālu mēs varam pagaidām samazināt eh, vai pazemināt savus eh, vides centienus, gaidot eh, globālā procesa attīstību, un komisija vēro šo globālo procesu, un mēs darīsim visu, kas vien ir iespējams, lai līdz 2016. gadam mums būtu tāda situācija, ka mēs varētu sākt saskaņot savus tiesību aktus ar globālo sistēmu un veicināt iesaistīšanos tālāk jau šajā līmenī. Eh, tā kā mēs neesam redzējuši nekādus kompromisa tekstus, mums ir diezgan grūti komentēt eh, detaļās grozījumus, bet mēs, protams, labprāt sadarbosimies ar visiem mūsu sarunu partneriem trialogā un trialogs tur tuvojas. Paldies un Grauša kungam došu vārdu. Jā, paldies visiem kolēģiem. Jūs komentāri parādīja, ka dažiem šie, ka tas ir pārāk tālējoši, un uh, dažiem atkal, ka nav pietiekami tālējoši, kameram ziņā būt vidū. Līdz ar to Un kompromiss nenozīmē, ka katrs ir apmierināts. Divas lietas gribētu paskaidrot. Mēs eh, kompromisā šo iemākingu principu ieviesām. Tātad, ne, lai mēs no trešām valstīm nesaņem pārmetumu, ka mēs vienkārši pēdiņās gribam piepildīt savas kases, bet lai līdzekļi tiktu izmantot tur, kur tie tiek arī iekasēti. Pirmais komentārs bija otrais komentārs. Kolēģi Fosteri runāja par to, kā ietekams novērtējums. Tas nav, Džeki, tikai pielikumā, bet 28. pantā 7. punktā tur ļoti skaidri ir pateikts, ka jebkurš process ir jāpatildina ar eh, detalizētu ietekams izvērtējumu. Tātad šis eh, ietekams izvērtējums, kas, eh, ko mēs prasām, tas jau ir pantā paredzēts. To mēs jau ļoti skaidri vēlējāmies. Ceru, ka rīt tiksim soli uz priekšu. Mēs ne tikai šeit meklēsim, bet arī vidas komiteja kopā. Un tur vajadzētu sanākt kopā trilogā ar padomu ar komisiju un uh, būs jāsameklē risinājums un kompromiss tiks turpināts un gan jau izdosies. Vismaz tā es domāju. Paldies! Vēlējos atgādināt, ka komitejā mēs balsojam rīt, un NP komiteja ir uh, 21. janvārī. Tālāk eh, referenti nav klāt, tālāk eh, tas jau ir jālem koordinātoriem, un šķiet, ka Groša kungs aizstās Marinesko kungu līdz brīdim, kad viņš noskaidros, eh, kur tad ir ietekmes izvērtējums. Vafla kungs nav klāt, šķiet, ka viņš, nē, ir atgriezies. Groša kungs, došu jums vārdu. Alles hier schnell, Herr Vorsitzender. So, äh Jā, tas tā viss ļoti ātri, priekšādā kungs. Es äh, nelasīšu to rumāņu valodā, bet kolēģis Marinesko ir mēģinājis to likt pārtūkot. Viņš saka sakojošo. Galvenais ir pātrināt Common European skaidu ieviešanu, balstot, iesaistot nacionālās iestādes un darbiniekus. Ir jāpanāk kompromiss par noteiktām detaļām, ņemot vērā esošo situāciju dalību valstīs. Mēs turpinām atbalstīt priekšlikumu, kurā ir tikai viena nacionālās aviācijas iestāde, uh, kam ir tādas paši pienākumi kā Eiropas aģentūram. Atbalsta pakalpojums ir vienots viedoklis par to, ka to nevar atsaistīt tikai balstoties uz vienkāršu lēmumu. Kvalitātes schēma, eh, populāra tēma un ir priekšlikums organizēt e, Eiropas ekonomisko regulātoru. Protams, ir jāvienojas par e, detaļām, lai panāktu kompromisu. FAPS ir jāizveido kā partnerību formā, un tālāk es vēlētos teikt arī sekojošo. Ka mēs jebkurā gadījumā, kā tautas partija ar šo ziņām gribam skaidri pateikt, ka mēs vēlamies saglabāt spiedienu, lai varētu saglabāt šos eh, gaisa blokus. Mēs nezinām radīt iespēju, ka ar visu atzinumu, ka mēs eh, novirzāmies no šīm prasībām. Mums arī turpmāk būs likumdošana, kur dalībvalstis to, ko tām bija jāizdara, nav izdarījušas, vai arī nav pareizi īstenojušas. Tas ir visvarīgākais uzdevums, kā lai šis signāls no parlamenta būtu ļoti skaidri redzēts, kas vēl tur nāk klāt autoritāti tam redzēt, tas var visi būt atsevišķa diskusija. Es pieņemu, ka kolēģis Marinesko kompromisa garā ar kolēģiem par to vienosies. Paldies! Paldies! Es negribētu teikt, ka šī tāda apvienotā debata, jo ēna referenta galā ir viena un tie paši. Sasolīkunga ziņojums un tas, ko jūs vēlaties runāt par Marinesku kunga ziņojumu, tad, tad eh, jūs varat izteikties par abiem kopā. Nu, eh, vispirms saukšu franciski par e, eh, Sasolīkunga ziņojumu. Eh, Devits nevar būt šeit veselības eh, problēma dēļ. Viņas eh, ziņojumā ir iesniegt 85 grozījumi un vairums no tiem var uh, atbalstīt. Ir viens kompromisa ziņojums par pārvaldību, kas prasīja tālāk apspriešanu. 29, 31, ko iesniegts Džekija Foster par militāriem lidojumiem. Dārts nav īpaši apmierināts ar tiem Mm, jo būtībā tas ir, piedāvātais ir solis atpakaļ un varētu apdraudēt drošību. Lichtenbergeras kundz grozījumu 42, 43 šeit Dāvids vēlētos pārbaudīt dažas lietas ar komisiju, jo mm, liekas, ka šie grozījumi var atcelt dažas normas un mainīt uh, deleģēto un deleģētos un iznošanas aktus. E, tālāk Devits pats ir atsaucis dažus savus grozījumus, un tad ir vairāki grozījumi, kurus iesniedz Marinesku kungs, un tie attiecas uz par to, ka Bārts Member State ir jāaizstāja ar competent eh, authorities, Devits tam piekrīt attiecībā uz pārvaldību, ņemot vairāk eh, komisijas priekšlikumu, viņš atbalsta kompromisu. Eh, Davida grozījumi, kur iesniedzis Simpson kungs un Fosters kundze, arī tiks ņemti vērā un tas teksts būs savādāk. Mēs, turēs, mēs tātad atstāsim executive Board, kas ir saskaņā ar vienošanos ar padomi un komisiju, bet tās pilnvaras ir uh, sašaurinātas un tiks noteikts, ka tā tiks veidota, lai palīdzētu izpildirektoram, uh, kas pēc tam tiks nodota valdei. Un eh, vienīgais gadījums, kad izpildvalde varēs pieņemt lēmumu, tas būs uh, Mm, atsaucot, atceļot no amata direktoru ar vismaz piecu uh, locekļu uh, vairākuma lēmumu no septiņiem. Uh, tas noteikti varētu palielināt šīs te valdes uh, darbības efektivitāti. Un mēs savukārt piedāvājam piecus triju vietā uh, divu uh, gadu, uh, piecu gadu periodam. Un tagad pavisam īsi par Marinesko kungu ziņojumu. Tur ir trīs svarīgi punkti. Vispirms nepieciešams noteikti eh, stingrāks prasības pret izpildi, eh, stingrākas sankcijas un eh, spēcīgāk komisijas lomu, zemāks izmaksas. Cilvēku faktora jautājums šeit arī būtu iekļaujams Tie ir tie svarīgākie punkti, kas ar to visu ir saistīti. Runājot par atbalsta pakalpojumiem, šeit e, mūs uztrauc tas, ka tie šeit ir sašķelti. E, un jautājums, kas tad notiks no sociālā e, viedokļa un no drošības viedokļa? Mums ir jāpanāk e, tāds e, līdzsvars starp šīm bažām no vienas puses no otras puses panākot lielāku efektivitāti un caurskatāmību. Tā kā tas ir tā rūpīgi jāizsver. Un tālāk attiecībā uz nacionālo uzraudzības eh, iestādi arī šeit eh, tika norādīts, ka ir virkne problēma. Reizēm trūkst cilvēku resursu, trūkst aprīkojuma, varbūt nav pietiekama neatkarība šīm iestādēm, nu, te vajadzētu arī uh, visu šo sadaļu jāpastiprina. Nu, tā tad tie bija Spiras un komentāri par Marinesku ziņojumu. Maisners kundze. Jā, paldies. Paldies arī Marinesko kungam. Mēs arī Strasbūrā bija ēnu referenta tikšanās, kur tika pārnot dažādi jautājumi. Jāsaka, no Aldes puses mēs uh, pilnībā piekritam kompromisiem, ko viņš ir ieteicis, kas attiecas uz to, ko tikko teica Graša kungs, ka vajadzētu šo krāsu struktūru saklabāt. Eh, protams, ka to nevajadzētu, piln, nu, tas pilnīgi attiekties, bet no otras puses eh, arī jāskatās, kur ir uh, tomēr nevajadzētu arī atceries no citiem priekšlikumiem, vismaz to izskatīšanās. Daļai jau ir laba uh, kooperācija, un uh, nākotnē to vajadzētu vēl arī ņemt vērā, kas attiec uz uzraudzības iestāžu neatkarību. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka tas ir iekļauts. Un, uh, tā kā es tā, tām būtību piekrītu, man vēl viens jautājums, uz ko man vēl nav atbilde. No manas podskatu grupas jau arī radies jautājums, kas ir ar Gibraltāru? Uh, juridiskajam dienestam varbūt vajadzētu pajautāt, un tas ir jautājums, kā izskatās ar Gibraltāru. Paldies. Yeah, it's above my pay grade, Gibraltar. Mrs. Lichtenberger. Nu jā, par Gibraltāru vēlāk. Eh, Liktenbergers kundze. Uh, mich, uh... Jā, gribētu uzdot uh, pavisam īsi. Divi būtiskie punkti šeit pastāv. Viena lieta noteiktās jomās, kā šis atsaistīšana, pie, piemēram, tā ir tā kā tāda ideoloģiska, ideoloģisks jautājums, un tas ir ļoti maz realitātē pamatots. Tad es domāju, ka nevajadzētu šo ideoloģisko pieeju turpināt, vajadzētu pateikt, kas ir šāds eh, racionāls risinājums, un šeit mūžīgi kaut ko mākslīgi darīt eh, šajā jomā Uh, aprēķinus. Es domāju, ka tas nav, nedod nekādu pievienoto vērtību. Otrakārt, es domāju, ka visās debatēs par uh, vienoto Eiropas gaisa telpu vajadzētu runāt tikai par uh, drošības jautājumiem, bet arī par vidas jautājumiem un klimata jautājumiem. Ir tīpaši saistībā ar enerģijas taupīšanu vai enerģijas taupošiem transporta veidiem kā atbalstot aviāciju, tas būtu vēl būtisks punkts. To vajadzētu uztvert nopietnāk kopīgais debatēs. Otrais ir punkts par Sasolī ziņojumu. Mēs 26. Eh, grozījumā otrajā lapusē tur ir par interešu konfliktu EASA ietvaros. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks punkts. Mēs vēlamies, lai ilgspējība klimata un vidas politikā jebkurā gadījumā, lai tam būtu būtiska un centrāla loma par pamata problēmu par deleģētiem tiesību aktiem. Kā jau teica, mums ir tendence, ka pēdējā laikā līdz pat uh, dažiem tādiem vispārīgiem paziņojumiem viss tiek nogrūst uz delegātiem tiesību aktiem. Protams, ka tās dažās jomās, ja runa ir par tīri tehniskiem pasākumiem, uh, Tas ir pamatoti, bet es tomēr saskatu tādu tendenci, kā arī politiskajos lēmumos viss tiek bīdīts uz delegēto delegētu tiesību aktu variantu, un kaut kolā parlamentam tās patiesa lēmuma pieņemšanas spēja, kas balstītos uz intensīvām diskusijām, tiek atņemta. Tādēļ esmu pret šo tendenci tik tālu no manas puses mēs eh, ēnu referenta tikšanās laikā jau aktīvi runājām par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, tālāk Posters kundze. Paldies! Daži punkti, kam vēlos pieskarties no Sazolī eh, ziņojuma. Par Sazolī ziņojumu runājot. Uh, Mēs domājam, ka referents virz pare, virzās pareizajā virzienā vairumā jautājumu, taču ir virkne jomu, kur mums tomēr ir bāžas, un, piemēram, nosaukuma maiņa EASAI, man liekas, tas ir pilnīgi nevajadzīgi mums vispār nevajadzētu ar to krāmēties. Tālāk eh, runājot par izpildu valdu, protams, eh, mēs nevaram atbalstīt neko, kur mums, eh, jebkurā gadījumā, nebūs pārstāvi šādā te valdē. Ka šeit var būt šī ļoti mazā valdītē tikai dažiem cilvēkiem. Nu, nezinu, tas viss ir jāņem vērā. Tālāk Jautājums par NSA nomaiņu ar NAA, tātad arī Marines Kūkungs ziņojumā tas parādās. Es domāju, ka virkni grozījumu tomēr ved e, regulu nepareizā virzienā, jo, manuprāt, tas radīs e, e neskaidrības un sarežģīja procesu. Un žēl, ka tā, jo apvienotā karalista mūsu grupa atbalsta vienotās Eiropas debesis un arī eh, Cēzara ieviešanu, kurā visi galu galā būs ieguvēji, nu, izmantojot jaunās eh, tehnoloģijas. Taču visumā Sazolī protams, ka cenšas ņemt vērā arī citu cilvēku viedokli. Kas attiec uz Marinesko kungu, mums ir bijuši virkni tikšanos ar viņu, un e, paldies viņam, kā arī Solikungam, par e, ieguldījumu. Jā, šie ziņojumi ir ļoti tehniski, tie nav vienkārši un skaidri, bet mums ir problēmas ar šo NSA, NAA, respektīvi nosaukumu maiņu. Es eh, aprunājos ar kolēģiem eh, Lielbritānijā. Eh, es gribētu aprunāties kolēģiem Lielbritānijā, es to tagad daru. Jāsaka, ka tas nav īsti viens un tas pats, un to funkcijas nav vienāds. Šis sistēmas ir atšķirīgs, tās atšķirīgi ir attīstījušās dažādās dalībvalstīs, un tas kaut kā būtu jāatspoguļo. Uh, Tālāk, eh, mēs neesam par sektoru ieviešanu eh, gaisa telpas eh, izveidē. Mēs neatbalstam grozījumus, kas nodod komisijai tiesības tās procedūras, kas šobrīd tiek realizētas un apstiprinātas ar komitoloģijas procedūru komisijai e, apstiprināšanai vai regulēšanai ar deleģētiem aktiem. Mums šeit ir vajadzīgas atbilstošas diskusijas un viss ir atkarīgs no tā, ko darīs ekonomiskais regulātors. Un tad vēl ir jautājums par atbalstu pakalpojumiem. Neuzskatām, ka obligāti ir jāpiespiež um, sadalīt šīs te funkcijas, jo nav teikt, ka tirgus tieši tā attīstīsies. Nu, tad ir vēl kāds jautājums, kas varbūt nav pretrunīgs ar kolēģiem. Starp citu, dzirdējām šeit pieminām Gibral, dzirdēju šeit pieminām Gibraltāru, un šeit e, bija e, grozījumi attiecībā par vienoto debesu sistēmas piemērošanu Gibraltāram, un ir skaidrs, ka tā ir Lielbritānijas aizjūras teritorija, un mums nav nekāda nolūka. E, uh, neiekļaut Gibraltārā dzīvojošos uh, no kaut kā, kas varētu dot viņiem labumu. Un vairāk kolēģi, kuriem nav nekādu uh, informācijas vai nekādas nojāgas par to, kādas ir mūsu intereses Gibraltārā. Nu, es jau nepacēlu šo jautājumu. Un faktiski šis jautājums pacēlās abos jautājumos Marines Kunzes Olī ziņojumā, bet mums ir vienošanās, un es zinu, ka komisija arī ir viens prāts, ka mēs vēlamies, lai šie ziņojumi tiktu virzīti uz priekšu, nu tie bija galvenie uh, apsvērumi, cik tālu mēs esam tikuši. Šie sarežģīti ziņojumi paldies abiem referentiem. Thank you. Before I bring Mr. De Grandes in, why I've Paldies. Pirms dodu vārdu uh, De Grandes kolēģim. Uh, teikt koordinātoriem nedoties prom, jo sāksim koordinātoru sanāks nedaudz ātrāk, bet, nu, De Grandes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Varbūt um, ne jums, ne citiem kolēģiem neliksies dīvaini uzdot jautājumu par Gibraltāru, jo izskanēja jautājums par Gibraltāru un komisija um, norādīja uz dažādiem pieejas elementiem saistībā uz gaisa telpas regulējumu. Mēs komitejā savukārt esam tikko pieņēmuši pasažieru tiesību regulu un komisija iekļāva Londonas deklarāciju no 1987. gada. Es šobrīd to gan, par to gan nerunāšu, bet ja paraugamies uz viedokļu atšķirībām starp apvienoto karalistu un Spāniju, tad tās vēl ir saistītas ar Utrehtas līgumu. Bet mūsu valstīm ir lieliskas attiecības, un mēs nevēlamies šīs savstarpējās attiecības apdraudēt. Tomēr jau no paša sākuma bija izvēlēta pieeja, ka parādījās kāda klauzula tekstā kopš 87. gada Londonas deklarācijas, un tur bija norādīts, ka likumdošanas īstenošana gaisa tiesību jomā tiks atlikta līdz brīdim, kad abas puses nebūs nonākušas pie vienošanās. Tas nozīmē, ka šeit nebija tātad vērtējums pēc būtības, vienkārši tika apstiprināts, ka pastāv šāda problēma. Un mums ir arī deklarācija no 2006. gada. 2006. gadā, kā jau tika atbildēts komitejas priekšsēdētājam, tika izdarīts secinājums, ka šai deklarācijai nav ne juridiska spēka, ne politiska spēka, un tādēļ ir jāatgriežas pie Londonas deklarācijas. Tā tīri juridiski šobrīd ir. Un komisija nevar šobrīd teikt, ka ir izmantotas abas šīs deklarācijas un gaisa pas, satiksmes pasažieru tiesības, un tādēļ ir iesniegti attiecīgie grozījumi. Grozījumi ir iesniegti, lai nebūtu šāda iespēja pieļaut pārkāpumus. Nav jau tā, ka mēs vēlamies liekt kādam suverenitāti, ne, mēs vienkārši gribam nodrošināt, ka mēs atgriežamies pie pamatotiem elementiem no 87. gada deklarācijas, kur ir norādīts, ka īstenošana tiek atlikta līdz brīdim, kad abas puses vienosies. Abām pusēm, protams, nav obligāti nekas, nav tā, ka būtu kaut kādi saistoši pienākumi, var jau turpināt iebilst. Tomēr šis gadījums netiks vērtēts pēc būtības, un komisijai nevajadzētu rīkoties, kā tas ir šobrīd, tātad vienā dienā atsaukties vienu deklarāciju, citā uz otru. Un tieši tādēļ 146, 140 līdz 148 grozījums, šie grozījumi, tajos esmu atsaukšies Londonas deklarāciju. Tīri politiski tā ir tas korektais pamats. Tur nav vērtējums par labu nevienai no valstīm, vienkārši tur ir norādīts, ka uh, lēmums tiek atlikts līdz brīdim, kad tā pan, tiek panošanās starp šīm valstīm par Gibraltāru. Paldies, Baldina kungs, DG Move. Paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem deputātiem, kas izteicās. Viens sākotnēji rakstura komentārs. Atcerēsimies, ka šeit mēs runājam par divi plus pakotni, kas ir praktisks, ierobežots, tātad papildinājums jau spēkā esošam tiesību aktam, un mēs esam noteikuši trīs mēķus - vienkāršošana, precizēšana un modernizācija. Te mēs nerunājam par visu politikas pārskatīšanu vai mainīšanu, un ceru, ka jūs sapratīsiet, ka arī tīri ideoloģiski nesam šeit plānojuši pārskatīt un mainīt šo tiesību aktu pēc būtības. Lichtenbergers kundze, jūs jau to minējāt, tomēr gribēju teikt, ka es piekrītu jūs teiktiem par vīdi. Tas netiek šobrīd pietiekami nopietni uztverts. Tātad vides elements visā kopienā varbūt nepietiekam šobrīd tik atspoguļos, tur es jums pilnībā piekrītu. Ir ļoti daudz dažādu grozījumu, visai iespaidīgs skaits. Esmu mēģinājis uh, tos sagrupēt divās kategorijās. Pirmkārt, Sasolī kunga grozījumi, tātad Sasolī kunga ziņojums saistībā ar EASA dosjē, un otrkārt saistībā ar Marinēsku kunga ziņojumu. Vienotā Eiropas gaisa telpa, kas attiecas uz šo militāro jomu un tās svītrošanu. Šodien jūs gan par to nerunājam, bet tas ir visai būtisks elements grozījumos. Mūsuprāt, šis priekšlikums ir balstīts uz pārpratumu. Mēs šeit patiesībā mēģinājām sal, tātad, savietot EASA regulu ar Eiropas vienoto gaisa telpas regulu, kas tur ir jau kopš 2004. gada. Tātad visi pakalpojumu sniedzēji, tajā skaitā arī militāro pakalpojumu sniedzējiem, ir jābūt certificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem, ja tie uh, tātad piedalās šajā vispārējā gaisa satiksmē. Ja mēs šo pa, atsaucu svītrot, tad mēs patiesībā radītu drošības risku. Krošagungs un var, arī vairāk citi deputāti jau runāja par bailēm no fragmentācijas. Tātad, ka dalība valstīs uh, būs fragmentācija starp iestādēm, un cik noprotu, jūsu ideja bija apvienot dalībvalsts kompetentās iestādes uh, un padarīt to par valsts aviācijas iestādi, centrālo iestādi. Mēs it kā neiebilstam pret vienotas terminoloģijas izmantot, izmantošanu SES un EASO, tomēr tajā pašā laikā mēs labprātāk gribētu izmantot kompetento iestādi kā de, definīciju. Tādējādi dalībvalstīm tiek paturēta zināmas elastības iespējas izvirzīt attiecīgo iestādi. Reizēm tā var būt civilās aviācijas iestāde, reizēm ministrija vai cita specializēta struktūra. Un tādēļ labprātāk saglabāt šādu teksta redakciju, bet varam jums piekrist, tiešām nevajadzētu sašķelt, fragmentēt dalību valstu iestādes. Jāsa akreditācija valstu iestāžu pārziņā. Šo jautājumu vajadzētu pārskatīt, bet jebkurā gadījumā šim elementam, šim jautājumam būtu nepieciešams gan ietekmes izvērtējums, gan arī diskusijas ar dalībvalstīm. Pie tā labprāt atgrieztos vēlāk. Manuprāt, šobrīd ir pāragri to likt priekšlikumā. Tie bija tie komentāri, ko šobrīd gribēju paust. Ja īpaši saistībā ar EASA. Nu, es domāju, ka kaut kas jau droši vien šeit iz, iztrūkst. Varbūt kolēģi papildinās, bet pārējie pie SES Eiropas vienotā gaisa telpa. Uh, Šeit bija ļoti daudz grozījumi, tātad grozījumi ir arī pilnīgi diametrāli pretēji. Tas gan ir arī saprotams, kas attiec uz definīcijām, jau esošajām definīcijām un ar saistītiem jautājumiem, tad viens komentārs šobrīd piedāvātie definīciju priekšlikums 149, 151, 153 grozījuma priekšlikums. Šie grozījuma priekšlikumi savietotu daudzas definīcijas, kā tās tiek izmantotas IKO kontekstā. Parasti mēs atbalstām šādu praksi, tomēr mums ir arī labi vēsturiski iemesli. Ja būtu laiks, tad es arī plašāk varētu skaidrot, kādēļ 2004. gadā dažas no definīcijām mēs grozījām. Un pēdējo desmit gadu laikā esam izmantojuši um, desmitiem īstenošanas noteikumu ar šīm definīcijām, un ja mēs kaut ko tagad grozīsim, tad attiecīgi nāksies milzu daudz īstenošanas notiku, noteikumu grozīt, un tam nav gluži varbūt tik viegli paredzamas juridiskās sākas, tādēļ varbūt šeit aicināt nedaudz piebremzēt. Tālāk, NSA neatkarība, trešais pants tur no 168. punkta un tālāk ir ļoti daudz grozījumu. Gribētu tikai atgādināt, ka iestādes neatkarība ir Uh, lielā mērā saistīta ar šīs iestādes paveikto un drošību attiecīgajā valstī. Protams, mēs šim jautājumam pievērsīsim uzmanību. Šeit potenciāli varētu būt zināmas problēmas un mums nevajadzētu gaidīt līdz brīdim, kad notiek reāls negadījums, lai rīkotos. Atbalsta dienestu un pakalpojumi. Šī nodalīšana, to gan mēs uh, šobrīd saucam citādā, uh, terminā, par to arī runāja kāds no runātājiem. Te es runāju par 215. grozījumu un arī visiem, tātad 208. līdz 236. grozījums. Taisnība. Norezumējot, var teikt, ka šeit mūsu priekšlikums bija nedaudz ambiciozāks nekā tas ir piedāvāts grozījuma priekšlikumā. Mēs bijām iekļauši arī normu nodalīt centrālos un atbalsta pakalpojumus. Kopējā ja būs šī kopējā pakalpojuma sniegšana, tad, atklāti runāt, būs visai grūti jauniem pakalpojuma sniedzējiem kļūt par galveno pakalpojuma sniedzēju. Jo visticamāk, viņi dos priekšroku saviem iekšējiem pakalpojuma sniedzējiem. Tādēļ mums patīk šī teksta redakcija, tātad ir jāpatur prātā kvalitātes un cenas apsvērumu izvēloties to efektīvāko pakalpojumu sniedzēju. Tālāk sniegums, vēl kad Rāvīkunga komentārs. Šeit ir ļoti daudz piedāvāti grozījumi priekšlikumi, 237 līdz pat 279. grozījuma priekšlikums. Mēs šeit bijām mēģinājuši pielāgot tekstu, lai sistēma būtu robustāka, tomēr jāsaka vairāk grozījuma priekšlikumu, un es nezinu, vai tas bija īsti šo grozījumu mērķis, patiesībā pilnībā vājinātu schēmu. Snieguma sistēma šobrīd nav vēl sasniegusi visus uh, sistēmai izvirzītos mērķus, jo pēc būtības šobrīd izmaksas um, netiek mainīts nākamajā atsaucas periodā, iesim nedaudz tālāk, tomēr, mūsuprāt, būs jābūt lielākām ambīcijām, ja gribam šo sistēmu uzlabot un tātad sistēmas snieguma uzlabojumu, un tajā skait arī vīdes faktors. Tālāk, kad Rāvīkungs Vēl runāja arī par cilvēku faktoru. 320. grozījumā tiek runāts par konsultatīvas grupas izveidi. Šeit tikai gribētu norādīt, ka pilnībā var pievienoties jūsu teiktiem par to, cik šis elements ir būtisks. Tomēr tīri administratīvās efektivitātes labad mēs gribētu cilvēku faktoru jautājumu. Tātad mums bija divas grupas - sociālais dialogs un uh, ar nozar, nozares konsultatīvās grupas. Šīs divas grupas mums ir tiešām palīdzējuši darbā, esam aktīvi diskutējuši ar sociālajiem partneriem. Nu, re, šie ir tie būtiskākie elementi attiecībā uz grozījumu priekšlikumiem. Varam, protams, detalizētāk par to runāt un kopumā grozījumu mūs iepriecina. Vēl gan kāda pavisam neliela lieta - Gibraltāra jautājums. Priekšsādātāji, jūs teicāt, ka, uh, nu, tur nav tik viegli saprotams šis jautājums. Man jāsaka, es gandrīz visu dzīvi esmu tam veltījis, lai to saprastu. Bet es ņemu vērā, ņemšu vērā gan De Grandes kunga, gan arī Sasolī kunga teikto. Paldies! Paldies! Balsojums paredzēts 30. janvārī. Nu, re, tagad aicinātu ieturēt 5 minūšu pauzīti un pulksten 5 uzsāksim koordinātoru sanāksmi. Tiem, kam te nevajadzētu atrasties, ir laiks tagad doties prom no zāles piecos atsākam darbu.